Es vēlētos jūs lūgt ieņemt vietas. Es pasludinu 10. septembrī 2015. gadā pārtraukto plenārsēdi Eiropas parlamentā par atkal atklātu protokoli un 10. septembrī 2015. gada protokoli ir pieejama vai kādi iebildumi pret to?